paziņojums par stāvokli Irākā. Tagad vārds uh, Delavedo kungam. Grazie, signor Presidente, onorevoli deputāti. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Situācija Irākā kā jūs ziniet, ir ļoti nopietna, un ārlietu padomes secinājumos jūnijā jau tika paustas bažas no Eiropas Savienības puses eh, nosodot uzbrukumus, eh, ko veic Irākas eh, un Levantas islāmiskā valsts. Eh, Irākā eh, plosās nemiernieki un eh, ieroči atrodas ne tikai izsil rokās, bet arī dažādu cilšu, nemier, nemiernieku cilšu grupās, un mēs redzām, ka mm, šāda mm, vardarbība rada mm, lielāku apdraudējumu nekā Sīrijā. Un tas apdraud arī uh, Libānu un Jordāniju, kā arī, protams, Eiropas Savienību. Drošības situācijas pasliktināšanās Irākā izriet gan no iekšējiem, gan ārējiem faktoriem. Nešaubīgi eh, Sīrijas krīze ļāva uh, ISIL mm, veidot, eh, sākt veidot savu islāmisko valsti Sīrijas un Irākas teritorijā. Uh, Tomēr šo nemieru cēloņus nevar aprobežot tikai un vienīgi ar teroristu ideoloģijas izpausmēm. Liela daļa bruņoto nemiernieku um, nāk no sunītu mm, kopienas, kas tur ir veidojusies vairāk nekā desmit gadus un bijusi opozīcijā Irākas valdībai, kur galvenokārt ir šīta. Uh, Eh, Irākas eh, valdība eh, ir ļaunprātīgi izmantojusi apatīdu politiku un ir nozīmīgi pārkāpusi cilvēktiesības. tiesības bet šīs problēmas šogad vēl vairāk pasliktinājās Faludžā un Ramadī ambārs eh, provincē, eh, kur vietējo sunītu eh, iedzīvotāji uzstājās pret realizēto valdības politiku un izcēlās sadursmes starp Irāks drošības spēkiem, kur tātad ir sunīti ar vietējām ciltīm. Un mēs redzējām arī jūnijā milzīgu vardarbības eh, vilni Irākā un mm, šī, šis konflikts piesaistīja starptautiskā sabiedrības uzmanību un tas patiesībā bija visiem mums liels pārsteigums. Politiskie Irākas līderi, viņiem kopīgi ir jāuzņemas atbildība par eh, šīs spriedzes cāloņiem. Irākas valdībai uh, ir eh, jākļūst eh, par starpnieku un eh, jārealizē mieru plāni gan vārdos, gan darbos. Drošības uh, uh, uh, apstākļu pasliktināšanās um, ir ietekmējis arī civilos iedzīvotājs. Vairāk nekā diviem miljoniem īrākiešu nācies pamest savas mājas. Eiropas Savienība ir nopietni nobežījusies uh, par šo humanitārās uh, krīzes attīstīšanos un civilu iedzīvotāju um, piespiedu deportēšanu no viņu mājas vietām, jo viņiem vienkārši ir jābēg no uh, šīm karzonām. Uh, Vairāk nekā um, 2 miljoni tiek, uh, ir, ir tikuši piešķirti mm, bēgļu atbalstām. Eiropas Savienība koordinē savu darbību arī ar citiem donoriem starptautiskām organizācijām. Un mēs noteikti gribētu uzteikt mm, tās pūles, uh, ko ir pielikus gan Eiropas Savienība, gan citas starptautiskās institūcijas, darbojoties ļoti sarežģītos vietējos apstākļos. Uh, Mm, tādēļ, eh, ka šie bēgļi ir izkaisīti pa visu Irākas teritoriju. Mm, Eiropas Savienība nepārtraukti seko notikumu attīstībai un attiecīgi pielāgo arī savu palīdzību. Vēl viens šīs krīzes rezultāts izpaužas Kurdistānā. Šajā reģionā pagājušajā nedēļā eh, irākieši Kurdistānā eh, teica, ka viņi organizēs referendumu par neatkarību. Irākas eh, Kurdistāna patiesībā ir stabilitātes eh, šis garants reģionā un ir kalpojis bieži par mieru sarunu starpnieku. Uh, izrādot sadarbību, un es domāju, ka noteikti tas ir jāuzteic, jāatbalsta un jākompensē, bet mēs uzskatām, ka šāda vienpusēja vēlme uh, atdalīties un nodibināt neatkarību situācija Irākā neatrisinās, tas drīzāk varētu radīt problēmu pašai Kurdistānai. Mēs esam aicinājuši visu konfliktā iesaistītās puses meklēt risinājumu. Uh, gan šī, šai situācijai, gan arī citām situācijām, kas izriet no Irākas konstitūcijas piemērošanas. Bet, ja tā tiktu piemērot pilnā apmērā, tad tas varētu um, palīdzēt atrisināt daudzas kurdu problēmas. Vairāk nekā desmit gadus atpakaļ eh, situāci, šī situācija jau sāka eskalēties un attīstīties. Pēdējos gados mēs mm, esam eh, vērojuši to, ka Irāk kas ceļš uz mieru un stabilitāti ir apdraudēts. Bet tomēr pašā, jāsaka, nu pat ir arī dažas pozitīvas zīmes. 30. aprīlī piedal, vēlēšanās piedalījās 60% vēlētāji par spīti sarežģītajiem drošības apstākļiem. Eiropas Savienība nosūtīja arī vēlēšanu novērošanas misiju uz Irāku, lai tā sakotu vēlēšanu norisei un ziņotu par to gaitu. Par eh, spīti dažādām problēmām, kad, piemēram, eh, sunīti nevarēja piedalīties vēlēšanās Anbas provincē eh, vardarbības dēļ, tad par spīti šīm problēmām tomēr var uzskatīt, ka vēlēšanas ir uh, notikušas eh, apmierinošā gaisotnē un vēlētāju aktivitāte tikai dažas nedēļas pirms sunītu sacelšanās apliecina vēlreiz to, ka Irākas iedzīvotāji ir gatavi aizstāvēt savu demokrātiju un Irākas vienotību. Uh, Bez drošības jautājumiem vēl viens problemātisks jautājums ir tas, ka daudz uh, politiskie līderi um, neturpin šo procesu, bet mēs aicinām viņus to darīt. Nekavējoties ir jāizveido jaunā valdība pēc vēlēšanām, kas notika 30. aprīlī, tā noteikti ir prioritāte jaunās pārstāvi padomas priekšsēdētā iecelšana vakar noteikti bija solis pareizajā virzienā. Uh, Un tagad mums ir jāsako, lai tiktu iecelts arī prezidents, kurš savukārt varētu nozīmēt premjerministru un sākt veidot jaunu valdību, kam būtu savukārt jāsēžas pie sarunu galda arī ar sunītu kopienu, kas līdz šim ir tikus izstumt no nacionālajiem politiskajiem procesiem. Un tieši šī izstumšana um, radīja šo vardarbības vilni un sacelšanos. Bez reāla dialoga Irākas sabiedrībai nebūs iespējams atrast mieru un samierināšanos, kā jau uh, augstā pārstāvja Lēdija Aštona vairāk kārtīgi ir atkārtojusi. Um, lai izkļūtu no Irākas krīzes, ir jāatrod vispirms politisks risinājums, vienlaicīgi nodrošinot arī civiliedzīvotāju drošību. Tajā pat laikā šķiet, ka pārmērīgi drošības pasākumi uh, vēl vairāk tikai liks ciest Irākas iedzīvotājiem. Eiropas Savienība ir gatava iesaistīties jebkādā veidā, lai veicinātu politisko dialogu papildinot tos pasākumus, ko realizē mūsu starptautiskie partneri. Par spīti situācijas nopietnībai Eiropas Savienība turpina sniegt atbalstu Irākai, cik vien tas ir iespējams un kur vien tas ir iespējams, tīpaši palīdzot plānot un attīstības palīdzību. Tas ir signāls arī Irākai, ka tai ir jārealizē. Mm, tie mērķi, ko tā ir apstiprinājusi jau iepriekš, veidojot um, demokrātiju, nodrošinot pamat pakalpojums sabiedrībai. Tālāk mēs noteikti arī palīdzētu uh, veidot tiesiskumu un ņemot vērā jauno drošības situāciju Irākā Eiropas Savienības eksperti vērtē iespējamās atbalsta formas pretterorisma darbībai. Tāpat laikā cīnoties pret terorismu Irākā ir jārespektē starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēktiesības. Tātad Eiropas Savienība norāda viedokli, ka cilvēktiesību pārkāpumi ir nenovēršama cena, kas ir jāmaksā par drošības panākšanu. Mēs strādājam pie tā, lai veicinātu sadarbību starp dalību valstīm jautājumā par ārvalstu kompetenci. Un visbeidzot, Eiropas Savienība uztur savu apņēmšanos, kas ir atrunāts sadarbības līgumā ar Irāku, un es gribētu izmantot šo iespēju un aicināt tās dalību valsts, kas vēl to nav izdarījušas, pēc iespējas ātrāk pabeigt šī līguma ratificēšanu. Paldies! Paldies Dela Vedova kungam! Un pirmais runātājs Danžāna kungs, divas minūtes. Paldies, eh, priekšsādātāji. Eh, jāsaka, situācija ir samilzusi, jautājums ir sasāpējis. Eh, džihādisti ir aktivizējušies un cenšas izveidot islāma valsti, un tas ir nonācis pie tādas katastrofas Irākā. Eh, kā francūzis es ļoti labi atceros un var piesaukt tās kļūdas, eh, kas tika pieļauts 2003. gadā, kad amerikāņi iegāja Irākā. Nu, tā ir tāda vēsturiska atsauce. Un eh, jāsaka, ka ļoti daudz, kas, protams, kopš tā laika ir noticis, kopš 2011. gada. Mēs esam vēsuši uzmanību vairāk uz Sīriju, uz to hausa situāciju, un tas, zināmā mērā, ir maskējis to, cik smaga situācija ir Irākā. Un uh, Šobrīd, šodien ļoti bieži mēs arī šeit parlamentā dzirdam, eh, ka uh, situācija Irākā ir pasliktinājusies tāpēc, ka Sīrijā situācija ir eh, paslik pasliktinājusies, bet Falūģa jau sešas mēnešus ir ieņemta, džihādistu spēku to ir ieņēmuši. Un šai islāmistu armijai ir ļoti dziļas saknes Irākā, un tās vadība, vadoņi ir irākieši lielākā mērā šie džihādisti. Uh, barojas no valdības, Irākas valdības sektoriālās sektoriālās darbības. Un tādā veidā 2006. un 2007. gadā ir aktivizējušās sunītu grupas. Kaujinieki cer uz Irākas armijas sašķelšanos un fragmentēšanos. Un Um, ieroču piegāde šim reģionam tikai uh, uzkurina konfliktu reģionā. Eiropas Savienībai tāpēc ir jāuzdod jautājums par to, kādu, at, kādu atbalstu mēs varam sniegt uh, Irākai. Tas nevar notikt bez kādiem nosacījumiem, vai nepieciešama tāda skaidra pārvaldība, kurā ir iekļaut visi Irākas sabiedrības elementi. Uh, šim atbalstam ir jāatbalsta uh, Irākas teritoriālā vienotība un nedalāmība. Tāpat Varbūt, ka ir jāuzdod jautājumu šeit starp uh, sunītu radikālajām grupām un zināmiem uh, spēlētājiem uh, valsts pārvaldības līmenī. Tas viss rada liels draudus ne tikai reģionam, bet arī mūsu pašu drošībai. Neaizmirsīsim, kā 24. maijā Briselē arī notika slepkavība. Uh, Ebreju muzejā tur arī ISIS ir iesaistīta, un es gribētu likt padomāt par šīs slepkavības upuriem. Paldies, un tagad vārds Annai Gomešai uz trīs minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Irāka uh, tikai atkopjas uh, šobrīd kopš uh, Amerikas invāzijas un Sadam Huseina valdības, un tagad atkal ir uh, intensificējusies uh, vardarbība un uh, teroristi organizāciju darbība, izsī darbība. Ir centieni veidot islām valsts Irākā, ir uzbrukumi, uh, jebkādai modernitātes izpausmē Irākā. Citas eh, valstis šajā reģionā arī pakļauts eh, tādiem pašiem draudiem. Almaliki valdības eh, nestabilitāte. Atiçando rivalidades interreligiosas par šī do país. Tādā veidā valstī ir radusies liela spriedze starp dažādām reģiskām kopienām. Un jāsaka, ka Anbārs eh, provincē notiekošais ir eh, devis eh, tikai sunītiem vēlreiz sacelties. Almalaki ir jāuzņēmas atbildība, jo viņš ir zaudējis eh, savu cilvēku šītu atbalstu. Jauna pagaidu valdība ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk, jo pretējā gadījumā Irāka nespēs nodrošināt tiesiskumu savā valstī un eh, visiem, ieskaitot arī ASV, Eiropas Savienību un citām starptautiskajām organizācijām, visiem būtu jāveicina stabila un vienota Irāka vēlēšanu rezultātā varētu izveidot Nacionālo glābšanas valdību, ieskaitot arī um, ga, um, minoritāšu pārstāvis, kas aizsargā minoritātes, kas veicina starptautisko samierināšanos un sniedz pamat pakalpojums. Tādai ir jābūt valdībai. Eiropas Savienība politiski nedrīkst pamest šo reģionu. Mums ir jāraugās uz to, kā uz uh, potenciālo konfliktu vējos austrumos un ir jāpalīdz valdībai. Mums ir jāsadarbojas ar Irānu un Saūdu Arābiju, lai izbeigtu karu Sīrijā, kā arī nemierus Irākā, un ir jāveicina samierināšanās starp sunītiem un šītiem. Arī Turcija ir jāiesaist šajā procesā kopā ar citām lielvalstīm reģionā, un es piekrītu Donžānkungam. Um, saistībā ar rezolūciju, ko apstiprināsim rīt, līča eh, valstīm ir jāturpina atbalstīt ekonomiku, nevis karš. Eiropas Savienībā ir jāsniedz vairāk humanitārās palīdzības tūkstošiem pārvietoto cilvēku un bēgļiem, un Mums ir arī jārealizē sadarbības līgums ar Irāku cīnoties kopīgi pret terorismu, tajā pat laikā ievērojot tiesiskuma principus. Nav pārsteidzoši, ka Kurdistāna vēlas eh, no tā viss norobžoties, jo Kurdistāna ir eh, piemērs un paraugs līdzsvaram un attīstībai šajā valstī un visā reģionā. Viņa iniciatīva organizēt referendumu par neatkarību ir saprotam, ņemot vērā to, kas notiek Bagdādē, bet vienpusēji neatkarība, pat ja tas notiek eh, mierīgā ceļā, neveicinās stāvokļa stabilizācija Irākā, un tas varētu pat apdraudēt Kurdistānu pašu. Es domāju, ka ir iespējams meklēt konstitucionāls alternatīvas risinājums Kurdistānai, kas joprojām ir Irākas eh, teritoriālā sastāvdaļa, un visbeidzot karš Sīrijā un teroris terorisma eh, draudi Irākā nozīmē, ka mums ir jāpasaka saviem pilsoņiem, ka tiek apdraudēta arī Eiropas drošība, jo Eiropieši arī atrodas šajās teritorijās, un mums ir jābūt drošiem, ka mūsu drošības spēku un informācijas pakāp uh, dienesti uh, var novērst uh, tā stratēģija, kas notika, kā tā, kas notika Ebreja muzejā Briselē. Gomeškundze, vai jums ir zilās skatījums jautājums, vai jūs to akceptēsiet? Šukrāt kungs, 30 sekundes lūdzu. Accenda il mikrofono. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, je... Priekšsādātā dāmas un kungi, es vēlējos vienkārši pievērst jūsu uzmanību tam, kā kāds ir izveidojis paradoks, uz kuru norādīja gan uh, eh, Gomeša kundze, gan Žando kundze ka viens ir šī intervence, kas tikai ir stāsinājusi konflikts starp sunītiem un šītiem. Uh, un sanāk, ka šī tālākais Eiropas rietumu militārā intervence Lībijā, kas arī tieši ir ļoti, ļoti nopietnas attiecinās valsti un vēl vairāk sanās no šo konfliktu. Piedošanu, jums bija jāuzdot jautājums, nevis jāuzstās ar jaunu runu vai saviem komentāriem. Lūdzu mikrofonā jums nav taisnība, jūs nevarat salīdzināt šīs situācijas, ja pat atsevišķie elementi sakrīt. Mēs skatījāmies, protams, Sīriju, kurams, kas ir bijusi arī nolā karā. Tālāk, kas bija Lībijā, mēs tieši atbalstījām Lībijas tautu, kurai bija nepieciešams mūsu atbalsts, lai cīnītos pret savu diktatoru. Te nekādā ziņā nav uzskatām par viennozīmīgu tādu pašu situāciju. Tālāk Čāls Tanoks, lūdzu, 2 minūtes un 3 sekundes. Priekšsēdētāji! Malakī kungs ir jau bijis valdības vadītājs, kopš viņš jau kļuva par premjerministru 2006. gadā, un viņš ir izmantojis šīs sektoriālās eh, sektā, eh, konfliktus reliģiju atšķirību starp, starp šuītiem un sunnītiem. Viņa režīms, kurš ir īstenībā arī ieguvis parlamenta vairākumu, jau arī kopš pēdējām parlamenta vēlēšanām, diemžēl sanāk, ka viņš vairāk pakļaus tieši Irānas uh, hegemoniskajām tendencām visā reģionā. Malikī sekt, sektantiskā pieeja, diemžēl, nozīmē to, ka daudzi civiliedzīvotāji tagad ir nodzīv, nogalināti atsevišķās provincēs, pret viņiem ir uzsākta vajāšana un viņus visus vajā eh, īsis režīms. Mēs redzam, ka arābi sunīti, arī pat uh, tie, kas sekulāristi atbalstīja kādreiz Huseinu, viņi reāli šobrīd ir tieši noskaņot, lai cīnītos pret savu valdību. Kurdistāna savukārt ir izmantojusi šo situāciju, lai uzsākt savu neatkarības ceļu, un tieši tāpēc mēs redzam, ka veidos trīs atsevišķas vienības, kas apdraud Irākas teritoriālo vienotību. Un tā rezultātā mēs redzam, ka džihādisti, teroristi vēl vairāk pārņem Irāku arī no Sīrijas. Eh, skumji ir tas, ka mēs redzam, ka mm, vispār Persijas līča valstis šā gadījumā ieinteresēts ir vien vairāk ja naftas rezervu pārņemšanā, bet šādi konflikti neveicina nekādu risinājumu. Tāpēc kalifāts nav pieņemams. Un tā, tā ekstrēmie šariata likumi nav pieņemami, kas šobrīd tiek uzspiest arī minoritātiem, piemēram, kristiešiem. Tādēļ Eiropas Savienības pilsoņi, kā piemēram, mēs redzam arī pat no apvienotās karalistes, dodas uz Irāku kā kaujinieki un rada papildus jaunus eh, draudus, atgriežoties drošības draudus, atgriežoties savās izcelsmes valstīs. Tādēļ mums ir jāskatās, kā mēs varētu sniegt atbalstu gan reģionāli, gan starptautiskā līmenī. Mēs zinām, kurdu armija šobrīd ļoti aktīvi uh, ir nodrošinājusi savu kontroli par savas teritorijas naftas ieguvēm. Un tāpat arī nosargā savas robežas un aizsargā arī kristiešu minoritāti. Kurdistāna ir pasludinājusi, ka noturēs referendumu, vienpusēju referendumu, un es ļoti saprotu šo viņu soli. Un rietumu uh, pasauli galu galā. Viņiem jau apsoļoja to jau sevas līgumā 1920. gadā. Iespējams, ka tāda pienāca laiks to īstenot. Ties. Jums ir zilās kārtas jautājums. Jūs atbildēsiet. Jums jāpasaka, jūs pieņemsiet vai nepie, nepieņemat šo. Labi. Āno kungs, lūdzu. Tad, kad apvienotās karalistas valdība un citi, kas sabiedroti nolēma gās Sudam Huseinu, Sadam Huseinu, pirmkārt, te bija jaukts uh, uzstādījums. Nebija skaidrs, vai viņiem ir tiešām, pirmkārt, ir jāneutralizē masu iznīcinošas ieroči, otrs ir, ka jāatbalsta tauta. Tas, ko Blērs toreiz un Barēla valdība, jūs toreiz īstenībā uh, atbalstījāt, bet, bet tagad jūs nesat gatavs pateikt, ka jūs nekad nedrīkstat pieļaut militāru intervenciju, ja nav skaidri noteikts mērķis. Es varu piekrist tādā ziņā, ka Tonija Blēra valdība toreiz, nu, īsti neatklāja patiesību. Un tie, kas atbalstīja arī es karu, ja mēs zinātu toreiz to, ko mēs zinām šodien, iespējams reaģētu savādāk. Bet, godīgi sakot, Irākas intervence Irākā bija humanitārā galvenokārt mēķu vadīta, un tas, kas vēlāk pēc desmit gadiem, diemžēl, notika milzu slepkavības un uh, šāds hauss, tas, diemžēl, bijis nevēlams. Tā nav, kungs, vēl viena. Jā, paldies. Nu, jā, tiešām redzu, 15 gadi pagājuši un pirmo reizi, ka vicepriekšsēdētājs nepasaka, kurš man uzdot, vēlas uzdot šo jautājumu. Man tas jāzina, pirms es atbildu atbildu. Savukārt jums jautājums, vai jūs atbalstat vai nē? Nē, piedošanas jums norāda, jūs vienkārši nepasakat, kurš uzdod šo jautājumu. Labi, tad nē, ka nē, nē. Tad turpinām. Šāks kundze, jā, paldies priekšsādātājiem, dāmas un kungi. Notikumi Irākā un tuvējās austrumos kopumā ļoti satraucoši. Tomēr tas jau nav nokritis nekur no zila gaisa. Islāmisku valsts ir izveidojusies Sīrijas konflikta, Sīrijas kara fonā. Tas tiešām kā toksisks uh, uzbrukums visiem. Mēs redzam, ka Irākā ir nespējušas reaģēt uz šādu sekulāro, uh, sek, sekt, sekt, sektantisko sadalījumu uh, daudz valdības to vienkārši ir ignorējuši, un lūk, tieši tādēļ nosakam šādā konfliktā. Un mēs redzam, ka šis tiešām tāds pilnīgs sprādzienu bīstamības situācija. Ja ir šis kalifāts, ko vēlas uzspiest un uzspiest šarijā tā likumus, tas ir pret cilvēku tiesībām, universālām tiesībām, un tam jāpieliek punkts. Bet vienlaikus mums ir jābūt realistiem. Mēs nevaram arī īstenībā to pārī pārspīlēt. Uh, Visa situācija Irākā pieprasa politisku risinājumu. Mums ir jāsaprot arī, ko vēlas panākt kurdi. Viņu centieni pēc neatkarības var reizē vēl ārāk sācināt situāciju, kas nevienam nenāks pa labu. Mēs arī zinām, ka ISIS šobrīd ir um, jau arī piesaistījuši daudzus Eiropas karotājus, kaujiniekus no Eiropas. Un tajā brīdī, kad viņi atgriežas Eiropā, viņi rada jaunus draudus. Mēs nedrīkstam to novērtēt par zemu. Mums ir jānodrošina labāka sadarbība Eiropas dalībvalstu starpā, skaidrāka drošības stratēģija un citi preventīvie pasākumi, lai kādā ziņā mēs varētu novērst un cīnīties pret šādām nepareizām, nevēlamām ideoloģijām, kas piesaista mūsu cilvēkus džihādam. Mēs redzam arī, ka caur Turciju daudzi nonāk Sīrijā un Irākā. Mums ir jāstrādā ar viņiem, lai panāktu tādu ilgtermiņu risinājumu tos austrumos. Un tas iesaistīt sarunās nozīmē gan Saudu Arābiju, gan arī Irānu, kas izmanto starpniekus, lai paši interesē sa, virzītu savas bīstamās intereses. Paldies! Jums arī ir zilās kārtas jautājums. Vai jūs to pieņemiet? Lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Jā, jā, es tikai, nu pat, man arī gribētu atzināt, kurš vēlas uzdot šo jautājumu. Eteričs, lūdzu. Paldies par jūsu drosmi pieņemt šo manu jautājumu. Nu, man bija interesanti uzklausīt jūsu viedokli. Vai jūs piekritīsiet man, ka labākais veids, kā varam atrisināt vai atturēt iespējamās turpmākās problēmas, būtu pateikt, ka Eiropas Savienība pasaka, ka ne atsakās no intervences politikas, iejaukšanās politikas šajā reģionā, un vispār tas nozīmē, ka nekad nevajadzētu sūtīt tur savus karavīrus, ja vien nav skaidri acīm redzams iemesls. Godātais kolēģi, es nevaru jums piekrist, pasaule nav tikai balta vai melna, un nav viens risinājums, kas varētu uh, būt piemērojams visās situācijās. Eiropa ir jāsaglabā savu atbildīgā, spēcīgā pozīciju visā pasaulē. Ja ir runa par nopietnām krīzēm, piemēram, cilvēktiesību krīzi, vai arī tādu, kā mēs šobrīd to piedzīvojam tuvojas austrumos, tas tieši pieprasa mūsu aktīvu uh, līdzdalību. Vai nu pirmkārt ar diplomātiskiem līdzekļiem, vai arī izmantot mūsu sabiedroties kā Turciju, kādā veidā varam ierobežot uh, tādu uh, radikālu ideju izplatīšanos vai Eiropas iedzīvotādošanos un piedalīšanos karā Sīrijā. Mums ir jāsadarbojas un jāpanāk, ka mēs varam šos tendences apturēt vai pārgriezt otrādāk. Bet, diemžēl, mēs nevaram visu atrisināt diplomāti un dažkārt ir jāizmanto ieroči. Paldies, tālāk, Kozo Parmai kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Tie, kas vēlas panākt to, ka neviens nepaliek nesodīts, nu, mēs ļoti labi atceramies, kāda bija situācija Irākā. Tā nav vis nekāda dabas katastrofa, bet tā ir uh, situācija vēsturiskās sekas. Un līdz to skaidri jāapsaka, kas ir atbildīgs par to. Tas arī ir tas, ko mēs piedzīvojam. Pirmais genocīds 21. gadsimtā - viens miljons mirušu cilvēku. Tad, kad Barozo vadīja samitu, es nezinu, vai viņš apzinājās. Mēs nezinu, vai arī viņam varam tieši vainot par visām šīm sekām, bet tie ir noziegumi. Tas ir uzbrukums, un tas eh, viss ir noticis eh, šeit Irākā. Mēs redzam, ka tā ir tiešām nopietna katastrofa. Valsts ir destabilizēta, sakrauta, sadalīta, sašķelta atsevišķajos tautībām. Mēs redzam, ka galvenokārt valdība vispār nav spējīga rīkoties, ir sadalīts tiešām šāds reliģisko konfesiju dalījums, un šajā gadījumā mums būtu ir jāskatās, kas ir šis terorismu avots. Pirmkārt, mēs redzam, ka šāds avots ir tieši Lībijā un Sīrijā. Eiropas Savienībai būtu jāuzsaka jauna ārpolitika. Mēs varam piemērot arī ANO ietveros jaunu konferences sasaukšanu, kurā piedalītos arī Arābu valstis, visas kaimiņu valstis, un līdz ar to mēs varētu piedāvāt šai valstī jaunu ir, uh, konstitūciju, kurā iekļautu visus Irākas iedzīvotājus bez reliģiskās pārliecības dalījuma vai etniskās dalījuma, un varētu viņi vienoties un izmantot savus dabas resursus savai attīstībai. Tie ir tikai viņu pašu rokās. Paldies! Jums arī papildus zilās kārtas jautājums. Vai jūs to pieņemat? To jums uzdod Gomeša kundze, lūdzu. Jā, paldies. Es vēlējos noskaidrot. Kusaukungs, kādēļ jūs vienkārši atsaucaties 2003. gadu? Labi, es, protams, arī toreiz nosodīju 2003. gada intervenciju, bet jūs domājat, ka īstenībā vajadzēja saglabāt Sudānu Husēnu? Nu, Viņš būs īstais demokrāts, jūs domājat, ka tas būtu viss ļoti labi. Viņš nebija apspiedējis, kas apspied savu tautu, Irākas iedzīvotājus. Jūs domājat, ka tas ir vienīgais, kāpēc ir izveidojuši tāds konfesionālais dalījums un um, milzīgais konflikts, ka savādāk tas nebūtu iespējams? Kusokungs. Jā, paldies. Mēs zinām jūsu, protams, atmiņa. Uh, nav, ir selektīva, manējā savukārt ir uh, integrēta, un es atceros, kas ir bijis arī iepriekš ar Britu pārvaldītām teritorijām. Pirmkārt, tās ir koloniālā vēsture un koloniālo teritoriju pārdalīšana. Tā ka nav jau, protams, ir 2003. gads atskaits punkts, bet pirms tam koloniālisms seku pārvarēšana. Un ne jau par Sadam Huseinu ir runa, arī 5000 no manas valsts ir pazuduši, miruši šī konflikta rezultātā Jums tas var patikt vai nepatikt, bet manā pozīcija nemainīsies. Paldies! Tālāk Alins Mēskungs. Priekšsādātājā paldies! Līdzīgi arī citi kolēģis, protams, esmu ļoti emocionāls šajos jautājumos, jo mēs atskatāmies vēsturē. Es pats atceros, ka es Glāzgovā staigāju ar demonstrāciju un tieši sacīju, ka nedrīkstam to pieļaut, ko toreiz sauc par sabiedroto koalīciju slēmumu. Bet mēs redzam, ka īstenībā tas pārāva daudz dzīves, un tas bija tiešām muļķīgs lēmums. Saskaņā ar ANO tikai vien Irākā pat tur ir 1,2 cilvēku miljoni pārvietoti, un vēl nemaz neapzinoties, kurš tālāk ir izraisījis kāds reģionā sēks, un pats šis konflikts ir tik ārkārtīgi sandrumstalots un sarežģīts, ka tas ir grūti apverams. Bet ir jāskatās, kāda ir šī reālā situācija. Un mēs nevaram, protams, tā, ka mēs vienkārši taustāmies nesaprotam, kurš ir kaut ko atbildīgs. Šobrīd es mēģināju tik izcelt trīs lietas. Pirmkārt, kurdi, Irāna un Saudu Arābija un Persijas golfa līča valstu atbildība. Te ir daudz lietas, kuras mums vajadzētu tiešām apsveikt. Pirmkārt, man ir prieks, ka mēs varam nodrošināt parlamentā pārtīju sadarbību šajos jautājumos par kurdiem. Uh, F apsvērumu punktā mēs visciešām atzīmējuši, ka kurdu autonomās pārvaldības centieni nodrošināt savu kontroli par savu teritoriju, nu, izklausās, ka mēs gandrīz vai to kritizējam. Tas īstenībā arī īstenībā būtu jādara šajā gadījumā, tas nav īsti pragmātiski. Jo, protams, ka kurdi mēģina nodrošināt arī aizsardzību kristiešiem, un daudziem bēgļiem, bet mēs redzam, ka diemžēl tas neatrisina visas problēmas. Tālāk, 11. punktā, ja mēs runājam par jebkāda veida konstitucionālām izmaiņām, tad ir jābūt skaidri apstiprinātam viņu augstākā tiesā, un ir skaidri jānosaka arī, kurdu minoritātes ir jāatbalsta. Nu, kādā ziņā šeit nebūs iespējams visu sakārtot tikai Irākas iekšēnē, mums būs no ārpuses arī viņas atbalsta. Tālāk. 8. un 9. punktā mēs runājam par Persijas līča valstu atbildību un arī reizē norādām uz savu lomu veicinot reģionālo dialogu. Nu, karā galā vistuvākie kaimiņi, Irākas kaimiņu valstis nav nekādā ziņā attālināti partneri, bet vistiešākā veidā iesaistīti, kas ir atbildīgi arī zinām mērā par visām šīm problēmām. Un priekšsādāt mēs ļoti labi zinām, kādā veidā Irāka nonākusi tik dramatiskā situācijā, bet mēs varam palīdzēt pārvarēt šo murgu. Paldies, tālāk Džeims Kavers. Priekšsādātāji mēs redzam, te ir ļoti nopietnas brūces, kuras ir cietušas rietumi, rietumi izlaisītie lēmumi. Tas ir tiešām skandalozi. Mēs negribam atzīt tās kļūdas, kuras īstenībā esam pieļāvuši pirms simts gadiem, pirms toreiz jau, kad atkāpāmies un kad vispār arī vēlāk šīs režīma pārmaiņas. Tālāk Irākas iedzīvotāji ir skaidri ar, un to valdītājiem, pārvaldītāji ir at, atspoguļojuši savu attieksmi vispār pret cilvēkiem. Bet tiešām tā nav bijusi nekāda veidā, uzvara tā nav bijusi. Mēs redzam, vajadzētu, protams, toreiz vajadzēja, jā, lai kristu šie diktatori, bet, diemžēl, pēc tam, kas sekoja, bija izgāšanās. Tas bija ASV lēmums jau pirms sagraut Irākas armiju. Uh, sunīto armija un viņu nespēja rīkoties, tas viss tika it kā tā ignorēts. Un tā vietā stājās dažādi kaujinieki. Viņi tā ir lielā mērā kļuvuši vai par ISIS eh, kaujiniekiem vai to sabiedrotajiem. Un, diemžēl, Al-Malaki nav spējis apvienot Irāku, bet gan tikai sadrumstalot to vēl vairāk. Viņš ir absolūti bezspējīgs. Uh, Viņš ir pilnībā pievīlis un neataisnojas par viņu izdarītos sākotnējos spriedumus. Almaliki nopietni ignorē arī minoritātes, piemēram, kurtus, un tas viss rada nopietnas sekas. ASV, eh, pirošana, Brita avīze tieši norādījusi, ka aptuveni 15, 1500 eh, Britu jau pievienojušies ISIS grupai kā kaujinieki. Uh, Un vēl arī mēs varam redzēt, ka arī citās kontinentu daļās vēl varētu uzliesmot šādas terorisma kampaņas. Un tā kā mēs varam tikai arī īstenībā vēlāk vēl vainot paši sevi, kā mēs vairs neapkopojam šos datus par pasažieriem un reizē tādā ziņā nenos, nenoskaidrojam iespējamos teroristus. Īsīs iegūst ar vien daudz finanšu līdzekļus piemēram, viņi līdz kļuvuši par pašu bagātāko terorisma grupu. Viņi spēja dest, eh, destabilizēt visu situāciju valstī un satraukt nopietnu visu reģionu. Ja mēs pieņemam kādus nopietnus lēmumus, tad ir jāskatās. Pirmkārt, ir jābūt tuva austrumu valstu ieguldījumam, tālāk ANO, un nevar atstāt tikai ASV vienas pašas. Britu atbildība, protams, šajā gadījumā saistīta ar Toniju Blēra toreiz tādu miglaino lēmumu, neskaidriem lēmumiem. Un mēs toreiz atsaucamies uz mūsu daudzajiem britu karavīriem, kas ir krituši un kas ir zaudējuši savas dzīvības. Es apliecinu savu cieņu viņiem. Ne es, ne mana pārtī nevēlamies redzēt vēl uh, Uh, kā kristu kāds britu karavīrs Irākā vai Sīrijā. Paldies! La parola all'onorevole Mario Borghe. Paldies, un uh, nākošais Borgets jau kungs uz divām minūtēm. Paldies priekšsādātāji! Ja šis lielais ātrums, ar kādu šī 1500 cilvēku liela armija ir uh, iegājusi Irākā, tam visam vajadzētu mūs uh, padarīt ļoti satraukts, jo tas jau ir arī ļoti tuvu Eiropas Savienības durvīm. Katrā ziņā tā ir pilnīga uh, nespēja, ko demonstrē uh, mūsu cīņa pret terorismu. Un jāsaka, mēs neesam apzinājušies uh, islāma terorismu patieso spēku. Ir uh, vesels organizācija tīkls, ko ir ārkārtīgi grūti uh, apzināt un kontrolēt. Eh, tur ir arī eh, ļoti daudz kaujinieki, kas ir eh, no Eiropas ieradušies reģionā. Un šie cilvēki dzīvo starp mums un atrodas, vai arī pavisam drīz atradīsies atkal mūsu vidū un darbosies tā, kā viņi jau ir darījuši iepriekš. Un tam, es domāju, mūs vajadzētu Eiropā patiesi satraukt. Bet uh, Eiropas uh, reakciju ir diktēta. Tāpat arī mūsu reakcija uz uh, kalifāta izveidošanu. Tas, kas notiek Irākā, attiecas uz uh, visiem musulmaņiem. Te ir bijušas atsaucas arī uz Romas iekarošanu, gluži kā tāds reliģisks simbols šajā reģionā. Eiropa ir eh, centusies visu to neizprast un Tagad ir izspēlēta šī radikālā, radikālisma eh, kārts bez geogrāfiskiem ierobežojumiem, un tagad tā meklē teritoriju, ko iegūt. Eh, kā jūs nesaprotat, ka mēs eh, esam izgājušies un nespējam pretoties šim izaicinājumam? Paldies, un tagad nākošais Kilam kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Irāka ir saskārusi ar eksistenciālu krīzi, un tās uh, integritāte ir apdraudēta. Jautājums ir tāds, kā bija iespējams kā teroristu grupas spēja pārņemt kontroli eh, tik lielā valstī, tās vairākās daļās, dažu nedēļu laikā. Domāju, ka atbildība šeit ir arī Irākas valdībai. Pēdējo astoņu gadu laikā Almalikī vadītā valdība nav spējusi izveidot koalīciju, kura ietvertu visus uh, Eiro, uh, Irākas uh, sabiedrības pārstāvis tā vietā, sunītu uh, kopiena tika marginalizēta, arī kurdi iesaistība ierobežot un bija ļoti spēcīga paļaušanās uz Irānas atbalstu. Almaliki valdība tā rezultātā ir ļoti zaudējusi atbalstu sevi tīpaši valsts uh, ziemeļos un tāpat arī ir zaudējusi motivāciju stāties priekšā terorismam. Es domāju, ka Galvenais risinājums būtu izveidot jaunu nacionālās samierināšanās valdību, kura sniegtu sadraudzīgu un sadarbību roku tādiem mēren noskaņotiem sunītiem un arī kurdu vadītājiem. Eiropas Savienībai vajadzētu aicināt Irākas politiskos spēkus izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai to sasniegtu. Mēs tāpat aicinam arī Eiropas komisiju sniegt vairāk palīdzības, humanitārās palīdzības Ehm, nu, nu pat jau tika minēts, 12 miljoni šī palīdzība ir apmēram 2 miljoni iekšēji pārvietot personu. Ir ehm, vairāk kā pusmiljons ehm, bēgļu, kas ir atstājuši Mosulu, un 86% šo cilvēku, viņiem trūkst mājokļu un ikdienas priekšmetu. Kurdu reģions, kurš uzņem šos bēgus, arī tam ir nepieciešams atbalsts. Man ļoti satrauc kristiešu kopienas uh, liktenis Irākā. Un uh, kristiešu skaits deviņu gadu laikā ir tur samazinājies pa divām trešdaļām. Vairāk kā 300 tūkstoši joprojām saskars uh, ar uh, dažādām, ar, ar, ar, ar apspiešanu un uh, Visiem ir jāiesaistās dialogā, ir jāveido tiltu un jārod uh, risinājumi. Nepieciešams nodrošināt izglītību un veselības aprūpu visiem cilvēkiem reģionā, jo viņi savukārt ir šis integrējošais uh, elements uh, sabiedrībā un mūsu kopējās interesēs ir sniegt viņiem palīdzību. Paldies Kelam kungam. Ir zilās kartītes jautājums. Vai jūs uz, atbildēsiet uz zinā, zilās kartītes jautājumu? Kelam kungs, labi. Tādā gadījumā Pirok kungs 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Irākā ne tikai sunīti un uh, šīti ir arī kristieši, aizmirsti kristieši, kristieši, kuriem ir uh, Um, izvēle, vai nu viņi tiek uh, sodīti un iznīcināti, vai viņiem jāmūk projām. Tāpat arī Brus, Briseles noteikumi ir uh, jau parādījuši to. Mans jautājums ir vienkāršs. Vai kristiešiem arī šodien joprojām ir tiesības uh, dzīvot tuvajos austrumos? Tāds ir mans jautājums. Paldies par šo jautājumu, bet tas ir arī mans jautājums. Es domāju, ka mēs te esam viensprātis un kristiešu uh, liktenis un nākotne tuvējos austrumos vēl nebūtu nav nolēmta. Paldies! Grazie, la parola Richard Owen. Paldies, nākošais uh, Hovitkungs uz trīs minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, sākumā gribētu paust uh, savas bāžas par šo vardarbības eskalēšanos un situācijas pasliktināšanos Irākā atbilstoši uh, ANO datiem 1,2 miljonu ir iekšēji pārvietotas personas centrālā un ziemeļu Irākā un mums vajadzētu uh, Uh, pozitīvi vērtēt papildus 7 miljonus eiro, ko Eiropas komisija ir piešķīrusi humanitārai palīdzībai. Atsevišķi stāsti, kā piemēram 18-gadīgas uh, sievietes uh, un viņas onkuļu noslepkavošana, ko veic islama kaujinieki, es domāju, ka tas viss ir jāsaprot un ir nepieciešams samazināt šo vardarbību pret civiliedzīvotājiem. Es arī aicinu, lai cilvēku tiesības Eh, tiktu ievērots, lai tiktu sniegt komentārā palīdzība. Human Rights Watch 12. jūlijā jau publicēja savus datus, un arī Irākas drošības spēki šķiet arī um, eh, nelikumība ir, ir sodījuši vairāk kā 200 cilvēkus tuvākajos mēnešos, tātad atriebjoties par uh, slepkavībām. Ja nepieciešams veicināt demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu Irākā, to prasīja arī Irākas valdība, bet pati to nespēja īstenot. Uh, jo šajā reģionā ne tikai ārvalsts kompetence, bet arī pats valsts kompetence. Sunīta minoritāte Irākā katrā ziņā ir jutusies eh, nepietiekami eh, pārstāvēta, un Helija Meldžambūrī, eh, Irāks parlamenta jaun ievēlētais spīkers, es ceru varēs palīdzēt risināt šo situāciju un mazināt spiedienu par kurdu jautājumu mēs nevaram neievēlot, ne, neievērot eh, šo spiedienu, kas ir pasliktinājies 11. jūlijā, kad eh, kurda ministrs paziņoja, ka uh, ignorēs Irākas valdību par. Konflikts Ziemeļirākā ir atstājis vairākus tūkstošus uh, civiliedzīvotāju bez mājokļa, tie ir uh, devušies bēgļu gaitās. KLG ir ierobežojuši piekļuvi uh, ne kurdu irākiešiem, kas uh, mūk no vardarbības. Amnesty International ir jau norādījuši uz šo cilvēktiesību neie, neievērošanu, ka nepieciešams iesaistīties dialogā ar valdību. Irāks iedzīvotāji izvēlējās savu valdību, bet uh, šī valdība ir bijusi īsta katastrofa un tā ir uh, neveiksmīga. Eiropas parlaments tagad aicina Irākas valdību vērst uzmanību uz vienotību, un mēs aicinām visus politiskos līderus un it īpaši premjerministru, lai nodrošinātu, ka tāda visus iekļaujoša valdība tiktu izveidot un tajā būtu pārstāvēt visi Irākas iedzīvotāji. Un, uh, īsī mm, pastiprināšanās un uh, karš Sīrijā ir jārisina viss šīs problēmas uh, kopīgi. Un ir nepieciešams uh, virzīt diskusijas uz priekšu un atbilstīt cilvēku tiesības un tiesiskumu. Paldies. Tagad Belder kungs uz pusotru minūti. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Paldies, priekšsādātāji. Šajā minētajā rezolūcijā nekas nav rakstīts par tādu kandidātu valsts kā Turcijas lomu, piemēram, attiecībā uz situāciju Irākā. Un es gribētu dzirdēt kaut kādu reakciju no padomas. Jo Turcija līdz finansē kalifātu ar saviem naftas ieņēmumiem. Un IL e 12. jūlijā uh, okupēja Alkadanu un Kurdistāna apvaino, ka ir izmantoti ķīmiskie ieroči pret uh, kurdiem vai padomei ir šāda informācija par šādiem notikumiem un kādā veidā padome vērtē šo situāciju. Albuterā ir uh, ķīmiskie ieroči, kas ir Uh, islāma valsts uh, rokās. Vai Bagdāda un Brisele runā par šo jautājumu, par šiem ķīmiskiem ieročiem? Tāpat uh, rezolūcijā ir prasīts pievērst uzmanību arī kristiešu minoritātei Irākā ir nepieciešams, lai kristieši varētu palikt šajā valstī, un es gribētu zināt, kādas Eiropas iniciatīvas ir uh, uzsāktas uh, vai konkrēti ir paredzētas uh, šai jautājumā. Tātad es gribu skaidrs darbības un nevis tikai vārdus. Paldies, nākošais Narta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir jautājums, kā ISIL burtiski dažu dienu laikā varēja pārņemt tik milzīgas teritorijas un mainīt situāciju valstī un kāpēc bija iespējams uh, um, mušķiedījums izslaucīt burtiski ar vienu rokas uh, vēzienu. Ir jāsaprot, ka ir uh, sašķelta valdība šobrīd. Pastāv sektārisms. Par Nikaragu tik teikts, uh, ka, jā, mūsu vadītājs uh, varbūt ir neliec, bet viņš ir no mūsu vidus. Ja mēs skatāmies uz situāciju Irākā, tad jāapzinās, ka situācija ir tik eh, sarežģīta. Mēs nedrīkstam tikai vērtēt šīs dienas situāciju un domāt tikai par nākotni. Mums ir jāpārtrauc runāt par šīm eh, demokrātiskām vēlēšanām Irākā, jo tas, principā, pats par sevi nav iespējams. Tā ir pretruna pati par sevi. Paldies. Paldies. Nākošais Golniša kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādātāji. Tāpat kā Indoķīnas notikumi ir parādījuši Mēs uh, tagad atkal uh, apriez, apzin, redzam, kādas ir sekas uh, amerikāņu spīdošajai politikai, un šī spīdošā politika, tas ir man tāds rūkts, ironisks izteiciens. Šī tuvo austrumu politika metodiski un ļoti stingri apkaroja vienīgo politisko spēku, kas bija spējīgs stāt spēkā islamistu spēkiem un arābu nacionālismam. Katram, es domāju, vajadzētu tomēr savā uh, atmiņā paturēt uh, valsts uh, melus attiecībā uz Irāku, kā atbildi septembra uzbrukumiem Irākai, tur nebija nekāda atbildība, nebija tur arī nekāda masa iznīcināšanas līdzekļu. Uh, Un atmiņā jāsaka nodara, lai nepieļautu tādas un pašas kļūdas un tādas pašas uh, noziegumus. Mēs atceramies, kā Kolins Pauls un uh, Bušs meloja un uh, apvienotā nācija priekšā un apgalvoja, ka Irākā ir uh, masu informācijas uh, līdzekļi, bet principā tur nekā nebija. Tikai iekrāsots ūdens. Uh, Sadam Huseina nogalināšanu to nu arī nevarētu saukt par demokrātisku nekādā veidā. Uh, Bet katrā ziņā viņš spēja pasargāt dažādas kopienas valstī, un tā skaitā arī kristiešus, kuri šobrīd no reģiona pazūd. Valsts ir sabrukusi. Kurdi, šīti, sunīti karo parādās vēl radikālāk spēki Alkaida, un mēs redzam, ka eh, pāris tūkstoši kautģinieku var eh, sakaut jauno spīdošo Irākas armiju, kas ir apbruņota un ko ir eh, trenējuši amerikāņi. Nu, tas ir tāds vēstures paradoks. Vienīgais, kā visu to varētu pārvaldīt, tas ir paļauties uz šītiem. Un, attiecīgi, jāved sarunas ar, Irāniešu, ar Irānu, ar kuru Amerika savukārt negrib neko runāt. Delangas kundzei tagad uz divām minūtēm vārds. Met schaamte moet ik vaststellen dat er eigenlijk weer een aanslag bij. Paldies, priekšsādātāji. Nu, kā tev reiz mēs redzam kur mēs runājam par uzbrukumu mm, mūsu uh, pašā tuvākajā klātbūtnē, kas atkal notiek Irākā. Nu, šāds uzbrukums, es domāju, tas ir pirmkārt jau uzbrukums Ebreju muzejā Briselē. Tas skaidri sāsina uh, parād šo sāpīgo situāciju. Nevarēsim teikt, ka mēs būtu pārsteigti par šādu situācijas attīstību. Mēs jau gadiem esam sekojuši un redzējuši, kas īsti notiek. Un arī jau uh, kādreiz kristieši bija 5%, tagad ir tikai 1%, viņi tiek izspiesti no valsts. Tas nav pārsteigums. Bet šis uzbrukums Briselē ebrejiem muzejiem bija vēl sāpīgāks atgādinājums par reālo situāciju. Irākai nepieciešama humanitārā atbalsts, un es arī esmu par šiem 500 miljoniem eiro, kas vēl papildus tiktu piešķirt, lai sniegtu um, vēl um, papildus uh, jau līdzekļus šogad. Um, tad 5 miljoni papildus, un tad sasniegt jau 12 miljonus šogad. Un mēs esam par to, ka katrā ziņā mēs šīs attīstības tendences nevaram arī novērst. Tas ir skaidri jāapsaka. Labi, mēs varam izstrādāt arī skaidru uh, reģistru, Eiropolu to varētu darīt. Tad šos visus kaujiniekus, kas atgriežas no Irākas, no reģiona, tas ir jādara obligātā kārtā, nevis brīvprātīgā. Un treškārt, ko mēs vēl varam darīt? Mums jāatbalsta saprāta spēki šajā valstī godātie kolēģi, mums ir jāsaka un jārīkojas, lai arī panāktu, ka ir iesaistītas reliģiskās kopienas. Vienīgie šobrīd ir kristieši, kas nevēlas sasšķelt savu valsti. Viņi ir tie, kas vēlas nodrošināt kopīgas skolas, kopīgas slimnīcas. Un tad mums arī viņiem jāpaši jāsniedz finanšu atbalsts. Irākā, diemžēl, tas nav bijis pietiekams un tādēļ es aicinātu arī tiešām sniegšu atbalstu, lai palīdzētu valstī. Ma chère présidente, mes chers collègues, il y a urgence absolue en Irak. Viol... Barņaukungs, mums tiešām ir absolūti jāapsaka, kas tas ir traģiskā netolerance, tas tiešām jau sasniedz šausmīgs apmērs. Mēs redzam, vairāk nekā 50% no Irākas šobrīd ir uh, islāma varas rokās. Mēs vienīgais, ko varam sniegt, šis humanitārais atbalsts Irākai, bet reizē tas pieprasa arī politisko drosmi. Un eh, tad Eiropas Savienībā ir skaidri diplomātiskā ceļā jāpasaka. Bet, lai vispār to varētu darīt, ir jābūt politiskai drosmei. Un tā ir iekļauta arī mūsu rezolūcijas priekšlikumā. Mēs sakam, ka arī steidzamā kārtā jāatrod politisks risinājums, lai panāktu valsts eh, vienotības valdības izveidi izlīguma valdības izveidi. Tas ir tiešām nodrošināt arī, lai nodrošinātu teritoriālo integritāti. Mēs redzam, ka tas ir uh, milzīgs šobrīd konflikts sunītu un šītu starpā, kas turpinās. Tālāk, Van Ordena kungs, lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju vaicāt, kāda jēga šeit debatēt par minēto tēmu, ja nav nekā jauna, ko apspriest jo patiesībā parlamenta deputāti šeit maz var ietekmēt situāciju, un komisijas pat nav klāt, lai uzklausītu, kas mums sakāms. Un gal galā Uh, viņi tur savās rokās naudas līdzekļus humanitāriem atbalstam un tam līdzīgi. Mēs apspriežam šo situāciju laikā, kad Sīrijā liesmo ugunis, kad uh, Hamas uh, vicina savus terorismu muskuļus un Irāna turpina strādāt pie savas uh, kodolprogrammas. Protams, varam teikt, ka tas ir mūsu demokrātijas, miera, stabilitātes un drošības interesēs, lai miers iestātos Irākā. Mēs esam izterējuši milzīgus naudas līdzekļus, ieskaitot miljārdu no Eiropas Savienības budžeta Irākā, bet ceturdaļa Irākas iedzīvotāji joprojām dzī, izdzīvo par eh, mazāk nekā diviem dolāriem nedēļā. Ūdens apgādes sistēmas ir sabojātas un par spīti starptautiskiem līdzekļiem, kas nepārtraukt tiek novirzīti šeit. Protams, mēs negribam redzēt, ka reģionā izveidotos vēl viena teroristu valsts, un tagad mēs redzam, ka īslāmiskās valsts kaujinieki um, apdraud jau tagad pašu savu vadītāju Albahdadi. Uh, 2003. priekšētā lūdzu eh, pabeigt. Vai jums nešķiet, ka ir pienācis laiks ANO sasaukt jaunu konferenci, lai stabilizētu politisko un ekonomisko situāciju Irākā pirms tā iziet ārpus kontrolas? Un vai mēs varētu paskatīties, kā tiek izlietoti mūsu līdzekļi? Paldies! Tālāk došu vārdu Bilbao Barnadiks kundzei pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Jāsaka, te ir fundamentāla problēma ar sociālo taisnīgumu un pamatiesībām, kas netiek ievērotas, un tas noteikti iedragā Irākas iedzīvotāju dzīvības. Patreizajā situācijā mēs redzam, ka dažāda veida ekstrēmiskās uh, kustības uh, zeļ un plaukst, un situācija kļūst arvien bīstamāka Irākā. Teroristu uzbrukumi ir noveduši pie tā, ka uh, mēs skatāmies uz šo situāciju tikai kā uz militāru izveidojušos, bet tāpat laikā mums vajadzētu izprast šo problēmu no dažādiem skatu punktiem. No šīs situācijas visvairāk cieš vienkāršie iedzīvotāji, un vajag atcerēties, ka galvenajā uzmanības centrā ir cilvēki. Tieši tādēļ es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta vispārīgs risinājums. Uh, um, lai atrisinātu šīs sociālās, ekonomiskās, militārās un drošības problēmas Irākā. Es respektēju Kurdistāns lēmumu organizēt referendumu par neatkarību, un es ļoti ceru, ka viņiem izdosies izveidot stabilu valdību, bet pagaidām mums ir jā, jāatbalsta, kā vien mēs to varam. Paldies, Gžiba kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Situācija ir nopietna, teica augstās pārstāves, pārstāves šeit, norādot, ka islāmiskās valsts kaujinieki um, izvērš savu darbību ne tikai Irākā, bet arī citvietu, bet apdraudēts ir cilvēku pamatiesības. Ļoti sarežģīta ir humanitārā situācija, un mums ir jā, jābūt nobrīžamies par šo situāciju, jo jāsaka, ka mēs pavisam nesen iepriekšējā sasaukumā februārī par to jau šeit runājām. Tad mēs runājām par to, ka iekšējā situācija pasliktinās un bijām noraizējušies par cilvēku drošību, un jo īpaši etnisko un reliģisko minoritāšu un kristiešu minoritāšu kvalitātes drošību. Kopš tā laika situācija ir tikai būtiski pasliktinājusies un ir pasliktinājusies attiecības starp centrālo valdību, kurdu autonomiju, un es domāju, ka tieši Kurdistānā varētu veidoties ne de jure, bet tīri de facto jauna Kurdistānas valsts, bet mēs negribētu, lai um, tas novestu pie situācijas uh, uh vēl vairāk pasliktināšanās. Un, palāk par šītu um, um, vairākumu un uh, par sunītiem. Uh, par, mums jāatcerās par to, ka šeit ir disproporcionāli šī iedzīvotāju kopienu lielumi, un tas apdraud uh, šo situāciju, un uh, Eh, Irākas eh, kristiešu arhibīskaps norādīja, ka viņi vēlas būt par tiltu starp eh, sunītiem un šītiem, lai ne tas nenonāktu līdz uh, vārdarbības, līdz civilu iedzīvotāju apkaušanas. Paldies! Paldies! Tālāk uz vienu minūtu Zemkas kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Šīs diskusijas notiek uh, ļoti izšķirošā Irākai brīdī. Irāka vienkārši sabrūk notiek reliģiskais un cilšu karš, un no vienas puses tiek veidots um, islāma kalifāts, un no otras puses mēs redzam, ka uh, tiek veidota kurdu valsts, Kurdistāna. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties šajā konfliktā ar um, armiju, ar uh, militāriem spēkiem, atbalstot vienu vai otru pusi. Tajā pat laikā mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz Irākas valdību, lai tā veidotu jaunas struktūras šajā valstī, jaunas pārvaldes struktūras, un lai tās rūpētos ne tikai par šītu interesēm, bet arī sunītu un kurdu interesēm. Un tad, es domāju, ir, ir lielākas iespējas atrast mierīgu risinājumu šim konfliktam. Paldies! Merci, la parole pour. Paldies, tālāk uz vienu minūti Čarņecka kungs lūdzu. Madam President, ladies and gentlemen. The... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Irākas eh, šodien galvenā problēma ir Al-Maliki rīcība, jo viņš rīkojas kā diktators. Viņš ar savu represīvo politiku ir izveidojis patreizējo krīzi, eh, tīpaši pret sunītiem, kristiešiem un kurdiem. Tādēļ risinājums būtu atstumt malā Almalikī, kurš ir bijis valdošā režīma um, raustāmā lelle. Mums ir jāpārtrauc uh, Irānas režīma uh, darbība, jo es gribētu teikt, ka vietējās uh, ciltis, jaunie sunīti, militāristi, ekstrēmisti, islāmistiskie valsts kaujinieki. Uh, tikai traucē visai šai situācijai, veidojot normālu valdību. Ja mēs ļausim Almalikī turpināt represijas, tad tas varētu novest tikai pie lielāka ekstrēmismu šajās valstī. Paldies! Paldies, un tālāk došu vārdu Milānu Monkungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Jā, Irāka piedzīvo nopietnu krīzi, un viņi ir izvēlējušies parlamentu priekšsēdētāju, un tās ir labās ziņas, bet kā jau mēs dzirdējām šajā pēcpusdienā, mēs nedrīkstam aizmirst šo milzīgo apdraudējumu, kāds pastāv, ka um, Irākas valsts varētu sabrukt uh, islāmisko valstu islāmiskās valsts kaujinieku spiedienu rezultātā un citu teroristu spiedienu rezultātā. Es domāju, ka Irāka ir veikusi pirmo nedrošo solīti, lai likvidētu stagnāciju, kas Irākā ir bijusi kopš vēlēšanām aprīlī. Es ļoti ceru, ka tiks izveidota valdība, kas uh, pārstāvēs šos dažādos politiskos uh, virzienus, etniskās uh, grupas, kas patreiz sašķeļ un grib sašķelt Irāku. Un es ļoti ceru, ka Irākai izdosies izveidot stabilu valdību, jo mēs gribētu redzēt, lai politika būtu visaptveroša jānodrošina, un tajā pat laikā tiktu saglabāta Irākas neatkarība un teritoriālā vienotība, kā to arī norādīja 23. jūnijā mūsu ministri. Mēs negribam valsts sašķelšanos islāmiskās valsts kaujinieki uh, izvēršas Irākā un Sīrijā un uh, vēl vairāk sašķeļ šo reģionu dažādās teritorijās, ko kontrolē dažādas bruņotās grupas. Uh, šī is šie islāmiskās valsts kaujinieki ir teroristu armija, kas ir draudz gan reģionām, gan arī visai pasaulē. Mums jāturpina atbalstīt valsts iekšējo stabilitātu un vienotību. Un Mēs nedrīkstam pieļaut, eh, ka situācija izvērš tāda, kā tā bija Afganistānā 90. gados. Un vispēcot gribētu pieminēt šo traģisko humanitāro situāciju, kad ir simtiem tūkstošu pārvietoto cilvēku, kur dzīvo šausmīgos apstākļos, un tīpaši jārunā par kristiešu kopienu. Paldies! Paldies! Jums ir zilās kartiņas jautājums, jūs to akceptēsiet? Lūdzu! Eh, Milānkungs, divi jautājumi. Cik liela atbildība būtu jāuzņēmas uh, eh, Asnas kungām par patreizējo situāciju Irākā un vai militārā intervence, ko atbalstīja tautas partija, ir bijusi pareiza. Es domāju, ka ir bijuši daudz cēloņi, eh, kāpēc šī krīze ir mm, attīstījusies. Tas būtu jāatzīst. Un tagad došu vārdu papadakis kungam vienu minūtu, lūdzu. Paldies! Paldies! Situācija Irākā ir ne tikai bīstama, tā ir traģiska, dramatiska, un tā skar ne tikai Irāku, tā skar Sīriju, Ēģiptu un arī Lībiju. Skaidri redzams, ka līdz šim piekoptā politika ir bijusi kļūdaina. Un tas nav gluži nejauši. Eh, ka Tunisija ir stabilizējusies un atgriezies pie normālas situācijas. Tātad, principā, ir notikusi milzīga destabilizācija un arābu pavasars. Šie notikumi ir pārgājuši kā tādā arābu ziemā daudzās valstīs, un mēs tagad redzam, jaunās formās vardarbība, cilvēktiesība pārkāpums ir viens smagāks. Uh, atbildē ir jābūt vienotai atbildē no Eiropas Savienības puses, un mums ir nepieciešama kopīga ārlietu politika, kura balstās uz uh, faktiem, nevis tikai uz kaut kādiem pieņēmumiem vai hipotēzēm. Paldies, un tagad Zambaski, kungs uz vienu minūti. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Uh, Islāmskās valsts kaujinieki ir pasludinājuši kalifātu izveidošanu, un šis kalifāts var sasniegt arī Eiropu, jo radikālais islāmisms ir viens no apdraudējumiem mūsu civilizācijai. Viņi ir pasludinājuši svēto karu, un tas būs karš par vērtībām. Rietumbalk Balkāni arī izjūtu šo uh, draudu, jo tur ir liela musulmaņu kopiena. Mēs dzīvojām mierā ar mūsu brāļiem, Bulgārijas musulmaņiem, un mēs negribam, lai pie mums izvērstos šādu konfliktu. Kalifāta karoks ir ticis pagājušā nedēļā redzēts Skopjē konflikta laikā. Mēs negribam redzēt šo karogu Eiropā. Islāmskās valsts kaujinieki piesaista jaunus kaujiniekus savām rindām Kardifā, piemēram, un jaunais bēgļu vilnis būs arī liels sloks Bulgārijas ekonomikai. Es domāju, ka rezolūcija ir jāpieņem un ir jārealizē konkrēti pasākumi, lai risinātu bēgļu situāciju. Paldies, tālāk dod vārdu Daktuson kungam. Paldies, priekšsēdētāji, un es gribētu vispirms paust atbalstu šīm rezolūcijas projektām. Uh, Un šajā rezolūcijā vienā no punktiem eh, tiek pieminēta Alhamdānija, kas ir vēsturiska Asīrijas pilsēta, kur kristieši ir dzīvojuši jau um, daudzus, daudzus gadus. Un mēs redzam, eh, ka šī situācija eh, ir ļoti pasliktinājusies un baznīcās zvana zvani ne jau, lai aicinātu cilvēkus uz dievkalpojumu, bet lai um, ziņotu par satraukumu. Cilvēkiem no šīs vietas, kristiešiem, ir jābēg, jo viņiem nav iespējams tur dzīvot, jo islāmiskās valsts kaujinieki tur realizē um, eksekūcijas. Um, un pagājušajā nedēļā uh, pirmo reizi pēc 1600 gadiem nenotika um, eh, dievkalpojums, baznīcā nezvanīja zvani un mēs saņemam ziņas par kristiešu nogalināšanu, ko realizē islāmiskie fanātiķi, un tas notiek arvien biežāk. Mēs nevaram e, iz, būt iecietīgi pret šādām situācijām. Mums ir jā jāpanāk, ka islāmiskās valsts kaujinieku vienības tiek izformētas un ka tiek veidota likumīga valdība. Pagājušajā gadā mēs jau runājām par to, cik svarīgi ir atbalstīt demokrātiju Irākā, un es domāju, mums tas ir jāturpina darīt, jo šī situācija uh, pieprasa iz, izlēmīgu rīcību no mūsu puses atbalstot Irākas valdību. Mēs nevaram pievērt acis uz šo situāciju, un mums ir jārīkojas kopā visai Eiropai kopā ar dažādām institūcijām. Paldies tālāk uz vienu minūtu, Freund kungs. Paldies, priekšsēdētāji nelikumība, nekompetenta, korumpēta valdība, minoritāšu tiesību neievērošana, tas viss ir novedis pie patreizdējās šīdienas situācijas Irākā. Kā New York Times raksta, Almaliki valdība ir eh, mm, nepamatoti arestējusi um, savus eh, etniskos opozicionārus un daudzus gadus starptautiskā sabiedrība uh, tikai daļa ir izdalījis spiedienu uz šītu dominēto valdību, bet tas ir bijis bez rezultātiem. Tomēr pastāv pavisam neliela cerība pēc paziņojuma vakar, ka uh, uh sunīts ir iecelts pār Irākas parlamenta priekšsēdētāju. Uh, Nu, diemžēl eh, tas eh, maz eh, ko palīdz tiem sunītu kaujiniekiem, kas ir proklamējuši islāmisko valsti. Es domāju, ka sekas vēl būs, un eventuāli tās varētu attiekmēt arī situāciju Eiropā. Un kā parasti ASV, kas um, ne jau ir tik nevainīgi šajā situācijā, bet tāpat kā konfliktā starp Izraēlu un Palestīnu, um, šeit ir nepieciešama izšķīrī, izšķiroša un izlēmīga Eiropas Savienības rīcība. Paldies tālāk uz vienu minūtu, Fotiks kundz lūdzu. Džinkuja, paņipšadot. Paldies, priekšsēdētāji. Irāka stāv uz civilu kara sliekšņa un uz asins pirts sliekšņa. Uh, Situācija kļūst ar vien sliktāku un to pasliktina nekompetentā um, um, um Maliki, Maliki valdība. Un um, šajā situācijā cieši cilvēki, tīpaši civiliedzīvotāji un arī kristiešu kopiena. Mums ir jāatbalsta politiskais dialogs, kur iesaistītas visas um, Irākas sabiedrības grupas veidojot um, samierniecisko valdību. Paldies! Merci. La parole pour deux minutes à Madame Gabriel. Tālāk, Gabriels kundze. Un es atvainos par to, ka varbūt nepareizi izrunāju jūsu vārdu bulgāru valodā. Nepriekšsēdāt, jums lieliski izrunāt manu vārdu. Jā, paldies. Situācija Bulgārijā, protams, ir ārkārtīgi satraucoša. Bet īpaši mēs runājam par konkrēto valsts teritoriju, uh, kuri ir tagad sagrābuši teroristi. Un te ir trīs lietas. Pirmkārt, ir jāuzsver politiskais risinājums, kas jāpanāk politiķiem. Nevis tikai tie, kas tika ievērēt, ievēlēti aprīlī par deputātiem. Visiem politiķiem jāstrādā. Viņiem jāuzņem savu atbildību pret tiem saviem iedzīvotājiem. Šodien ir skaidrs, ka politika eh, ir vienīgais veids, kā var nodrošināt īrākas attīstību. Otkārt, mūsu loma Mums ir jānodrošina atbalsts. Īpaši jau vairāk nekā miljonam pārvietotiem personam un vēl papildus uh, visiem tiem, kam nepieciešama humanitārā palīdzība. Tas jādara ļoti labā ciešā koordinācija ar ANO, un īpaši mums ir jāveicina politiskais dialogs reģionā. Treškārt, visvairāk es vēlos uzsvērt uz konkrētu jautājumu. Mēs nevaram vienkārši apmierināties ar humanitārās palīdzības sniegšanu situācija Irākā pieprasa mūsu pilnu uzmanību. Atsevišķo terorisma grupu ekspansionismu tendences, ja tās tiks īstenotas, tās radīs nopietnu apdraudējumu ne tikai Irākai un Sīrijai, bet visām reģionam arī Jordānijai. Un mums ir jāsaprot, tas ir nopietnas izaicinājums visam reģionam, un ir jāpanāk, ka tomēr šīs pozīcijas tiek samierināts starp šun, sinītiem, šuītiem, šītiem un sunītiem un visiem arābiem un kristiešiem. Mums ir jādara viss, lai varbūt arī būtu ANO konference, lai atrastu kādu risinājumu un lai mēs tiešām spētu risināt, lai mēs nebūtu ar sasviestām rokām kājām. Paldies! Tālāk Pirīgundze, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Situācija attīstība Irākā ir ļoti satraucoša. Ir jārīkos starptautiski koordinēti. Mēs redzam, ka šis 1,2 miljoni iekšēnē pārvietotās personas ir ļoti nopietns skaitlis. Šī krīze ir uh, ikdienas, ko mēs redzam, masveida par cilvēku iznīcināšanu, slepkavošanu, ko īsteno ISI, ir tik satraucoša Tādēļ būtu tik svarīgi, ka Irākas valdība kopā ar iedzīvotājiem, iedzīvotām atsevišķām grupām izveido izlīguma, valdību izlīguma aģendu. Pirmkārt, ka mēs nodrošinātu arī, arī konfesionālo grupu pārstāvu piesaistīšanu visos politiskos procesos. Mēs redzam, ja tieks izveidot arī Islāma valsts, te ar vienu vairākas iesaistās Eiropas iedzīvotāji. Diemžēl šāda radikalizācijas tendence ir nevis samazinājušās, bet iet plašumā. Mums īpaši jāpievērš uzmanība visiem tiem džihādistu sagauniekam, kas atgriežas māju pēc tam. Tālāk Manesku kundze. Paldies priekšsādātājiem. Mēs esam piedzīvojuši ļoti nopietnas situācijas pagriezienus un tā situācija dramatiski pasliktināšanos Irākā. Irākas iedzīvotāji kļuvuši par terorismu upuru. Diemžēl Irākas valdība ir pierādījusi, ka ir pilnīgi nespējīga aizsargāt savus iedzīvotājus pret terorismu uzbrukumiem. Šāda veida atbalsts, ko mēs varētu sniegt kā starptautiskie sabiedrība, vai tā ir Eiropas Savienība, vai arī, arī ārpus Eiropas Savienības valstis, ir jānodrošina, ka pirmkārt ir Irāks ja, pašas vadītāji, kas risina problēmas. Jāatzīst, šobrīd tieši ir galvenā problēma ir pati centrāla valdība, kuru valda premjers ar Maliki, kuriem ir tieši Teherāns atbalsts un kas paši īstenībā vēl vairāk tikai rada konfliktu. Viņi vēl vairāk sarīda uh, un sākāpina etniskos konfliktus. Vienīgais, ko mēs šobrīd reāli varam darīt, protams, ir dot humanitāro palīdzību, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti valstī. Mēs esam aicināti sniegt atbalstu Irākai. Neaizmirstot vēsturi, mēs redzam, ka militārā intervence biežāk rada problēmas nekā tās atrisina. Šobrīd Irāka piedzīvo ļoti nopietnu pagriezienu punktu, un Irākas līderiem pašiem ir jāsaprot, ka viņu uzdevums ir pārvarēt konfesionālās atšķirības, reliģiskos konfliktus un veidot vienotu nākotni Irākā. Šāda izliekuma valdība varētu sniegt mieru un attīstību, ja pie viena galda saistās gan šīti, gan sunīti. Šobrīd Irakai jāizveido jauna valdība, jauns premjers, kas tiešām pārstāvētu visu Irākas iedzīvotāju leģitīmās intereses, neatkarīgi no viņu reliģiskās vai etniskās piedarības. Labi. Tagad ir um, brīvais mikrofons, pieci deputāti ir pieteikušies un sākam no Seņevkungu. Paldies, priekšsādātāji! Vēlos pateikt lietas, kas varbūt ir nedaudz atšķirīgas, bet tieši saistīts ar mūsu diskusiju. Satraucošā situācija Irākā un tuvajos austrumus kopumā varētu radīt milzīgas ģeopolitiskās izmaiņas Tā ir skaitā iespējams pat robežu pārmaiņas. Eiropas Savienība un starptautiskai kopienai nav izdevies iesaistīties uh, konstruktīvā gaisotnē konflikta risināšanas uh, reģionā. Turpmākie notikumi var vēl vairāk satricināt arī Eiropas Savienības drošību un īpaši enerģētisko drošību. Tādēļ ir pienācis īstais laiks, lai mēs pārskatītu Eiropas Savienības enerģētikas piegādes. Ir pienācis laiks, lai mēs nodrošinātu sev drošas enerģētikas piegādes, izmantot mūsu uzticamus partnerus. Un šādā virzienā mums ir jārunā par, par šādiem resursiem, kas būtu izciegums visam kontinentam. Paldies. Tālāk nākamajam runātāji Ferēras kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Mēs redzam, savukārt pulkvedis Pīters, arī kas vadīja ASV armiju, viņš izdalīja tuvo austrumu karti, un tās bija saukta toreiz ar nosaukumu šī karts jaunie tuvie austrumi. Lūk, un pavisam nesenie notikumi Eh, mums liecina, ka te tiešām šī pulkveža Pītera kārte pie, eh, tiek īstenota. Tas tā kā ir Balkānu procesa turpinājums ar vien lielāku sadrumstalotību un eh, kā ar vien vairāk pie varas raujas bandītiskas organizācijas, kas sagrāb varu ar ieročiem, ar algotņiem kurus viņi bieži vien piesaista ar Sīriju. Tuvie austrumi, tuvu austrumu reģions. Tur mēs redzam šeit no jauna attīnos imperialisms. Un Irākā nav pieejams, ka tas būtu pieejams kā Hazars um, vēl vairāk situācijas pasliktināšanās. Nikolāša kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos um, izteikties par šo situāciju. Tā ir ļoti nopietna, satraucoša, tiek pārkāptas cilvēktiesības. Ja tiek izveidot kalifāta valsts, kur vāra kalifs, nu tad ir skaidrs, tiek ievies šariet likumi. Neticīgie tiek nogalināti, un tādēļ tik satraucoši un šokējoši ir konkrēti fakti. Pirmais jau ir skaidrs redzams. Pirmkārt, ir jāapkaro nepareiz ticīgie, pat ja arī viņi ir savas ticības locekļi. Tātad šis lielais cīņas starp sunītiem un šītiem turpinās un milzīgos apmēros. Tas ir ļoti satraucoši. Un tā rezultātā situācija arī pasliktinās kristiešiem kristiešiem, kas te šajās teritorijās dzīvo vairāk nekā tūkstoši gadus. Tas reiz arī mūsu pienākums, Eiropas parlamenta tieši pienākums cīnīties par viņiem un viņiem arī sniegt atbalstu. Tūlīt arī pabeigšu. Skandalozi ir tas, ka padome šeit gan uzklausa, bet komisija mūs ignorē. Paldies, Tālāk Jevkovičs kungs. Paldies! Es zinu, ka visiem šeit iestādē parlamentā liekas, ka vajag darīt visu, cik vien iejaukties. Bet, piedošanu, tuvo austrumu situācija rietumi padara visu laiku sliktāku, katru reizi iejaucoties. Piemēram, mana valsts tika apkaunota ar milzīgiem meliem, Tonija Blēra meliem, kas tieši mūsu valsti apkaunoja ar tik nekaunīgu melošanu, uz viņa rokām ir asins. Uh, Viņš ir aptaupījis mūsu valsti. Un tagad, lūdzu, iemācieties, ko jūs varat saprast no šādas situācijas. Mēs nevaram izglābt visas pasaules sāpes. Mēs nevaram visu atrisināt. Mēs varam darīt to, ko mēs varam, bet lūdzu miera vārdā. Nerunājiet un nesakiet, ka mēs vienmēr esam gatavi iejaukties. Vienmēr iebāzt savu roku. Labāk ir ievērot valstu neatkarības e, noteikumus un ļaut, lai tauts paši tiek galā. Maintenant la parole est à monsieur Kirtsos pour une minute. Kirtsos kungs, lūdzu. Paldies. Manuprāt, situācija šobrīd ir nonākusi jau īspirms tāda, nu, vainu vainu. Mēs redzam, tas ir tiešām trausmīga situācija. Mēs vēlamies attīstīt demokrātiju, uh, un panāk valstisku attīstību, un tagad ir tikai haoss. Es domāju, ka jo vairāk, mazāk mēs iejaucamies, jo labāk. Ja mēs nevaram nodrošināt ārpolitikas vienotu nostāju, ja mēs nespējam nodrošināt vienotu aizsardzības politiku, nu, mums tomēr jāskatās uz reāliem pasākumiem. Nu, tās iespējamās izmaksas mūs šokē, bet tas kost, izmaksas būs vēl lielāks. Tas var radīt eh, milzīgu ekonomiskas enerģētikas krīzi, gadījumā Irāka kā valsts sabruktu, un tam visam vēl būs arī daudz nopietnākas sēkas, atkal arī rēķinoties jauniem bēgu straumēm, arī vēl iespējami par to, ka stiprināsies fanātiķi, islāmisti, un vēl vairāk tiek sagrauts uh, vispār uzticība arābu reģionam šeit. Tā ka mums jābūt gataviem samaksāt par visam šiem nopietnām situācijām. Tālāk Lēns kungs lūdzu. Viņš arī būs pēdējais šajā sadaļā. Glisas kungs lūdzu. Paldies! Pirms 71 gada tas bija Jaltas lielā konference, kur tikās li trīs lielie pasaules varenie uh, - Roosevelts, Čerčils un Stalins. Toreiz viņi arī it kā definēja tautu vēlmes. Pēc kara beigām bija jāizbeidz kolonizācijas politika, ir jāievēro minoritāšu tiesības un ka jāievēro cilvēktiesības. Mēs šoreiz nevaram iebāzt vienkārši galvas miltīs. Šodien vēlamies vai to nē, ir jāatzīst, ka viss, ko toreiz šie trīs lielie pasludināja, vēl ar vienu nav sasniegts ir ar vien tautām pašnoteikšanās tiesību problēmas, uh, ir milzīgs problēmas ar kurdiem, tā kā mums nav nekāda pamata šeit vēl būt apmierinātiem. Mēs redzam, ka baskiem ir viens šīs pašas uh, senie sapņi, tāpat katalāņiem vēlme atrisināt šādu veidu problēmas, un tas ir viss jārisina. Labi, līdz to esam izsmēluši brīvā mikrofona procedūru, un tātad uzklausīsim padomus pārstāvi, kurš uzstāsies ārlietu augstās pārstāvis vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Es arī vēlos pateikties visiem, kas piedalījās debatēs un debašu laikā, kas bija ļoti atklāts, manuprāt, un skaidrs, te izskanēja daudz idejas. Eiropas līmenī. mēs varam pievērst visu uzmanību daudziem jautājumiem, tieši kā jūs arī to pieprasījāt. Mēs esam jau arī iepriekš padomē runājuši jau arī ģenerālā un vispārējo lietu padomē, un ārlietu padomē. Mēs esam jau arī vairākas reizes to izskatījumi, tāpat arī nākošajā ārlietu padomē šis jautājums tā kā tiks izskatīts. Tātad 22. jūlijā. Vēl papildus jūs arī norādījāt uz citiem jautājumiem kas ar vien ir um, sāpīgi un kas prasa mūsu kopīgu uh, iesaistīšanos. Tātad jautājums par teritoriālo integritāti. Tas ir viens no fundamentāliem jautājumiem. Kādā veidā nodrošinām stabilitāti visā reģionā? Mēs ļoti labi saprotam, kas šobrīd ir uz spēles. Mēs apzināmies, cik ārkārtīgi dramatiski ir kopējā situācija ja Gomeškundze ļoti precīzi atsaucās un norādīja, kāds ir tas atbalsts, kas būtu jāsasaista, um, lai izveidot tādu izlīgumu valdību. Šī nu galu galā ir vienīgā iespēja. Tā būtu valdība, kas ļautu atsākt šādu pārējais vismaz ceļu uz demokrātiju. Cilvēktiesību jautājums, uz kuru arī daudz deputāti uh, arī ir viens no daudziem jautājumiem, kas jau vēsturiski. Un kā jau reiz šodien, ir mūsu uzmanības centrā. Tāpat arī tas, ko norādīja vairāk citu runātāji, mums ir precīzi jāseko, ko nozīmē arī kristiešu brīvības aizstāvība šeit reģionā. Te jāveido tāda Irāka, kas iekļaujoša sabiedrība, kas integrētu visus. Vēlos arī rēģēt par uz atsevišķiem deputātu izteikumiem, ko es esmu atzīmējis, par ķīmiskajiem ieročiem. Šobrīd izlūkdienas ne, neliecina, ka būtu kādi ķīmiskie ieroči pieejami vienkārši mums gan jāsaprot hausa situācijai, protams, daudz citi apdraudējumi, bet, nu, vēlējos mums signalizēt to, ka šobrīd eh, šādu faktu nav. Par apsūdzībām uh, pret Turciju, kas tiek izvirzīts. Par to, ka um, Turcija kaut kādā veidā šeit nodrošināt nevēlamu finansējumu. Es domāju, te pirmkārt jānodala vairākas lietas Viens ir tas, ka tas ir aizdomas, baumas, eh, runas un reālie fakti. Un ko tad nozīmē? Tad, tad papildus finansējums, ko saņem un ko vai iespējams arī piešķir no visu tā, kad, at, mm, ko varētu tālāk nosūtīt radikāļiem. Bet viens vai radikāļi nosūta saviem sabiedrotājiem un viens ir tas, ko dara Turcijas valdība. Te ir jānodala. Eiropas Savienība arī strādā ar Persijas valstīm pēc izlīdz valstīm, lai panāktu to, ka uh, netiktu nosūtīti finanšu līdzekļi terorismu grupām, lai viņas arī to nepieļautu. Un vēl, es vēlos norādīt, ka es augstu vērtēju arī Eiropas Savienības uh, delegācijas darbu Bagdādē. Kolēģi ir uz vietas, viņi sniedz atbalstu ārkārtīgi sarežģītos apstākļos. Paldies! Paldies jums! Un Tātad mēs esam saņēmuši sešus rezolūciju priekšlikumus, un par to balsosim rītdien 11. Paldies! Tālāk darba kārtībā nākamais jautājums ir augstās pārstāvis eh, paziņojums par situāciju eh, tuvēs austrumos un konflikts atsinām starp Izraēlu un Palestīnu. Un došu vārdu arī Dalavedokumu.